Atsākam darbu. Protokols vakardienas sanāksmē un pieņemtie teksti ir pieņemti vai ir kādi, groz, vai kādi iebildumi? Nē, nav, tad līdz ar to protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu.